Un mēs tagad pāriem pie balss skaidrojuma. Sāksim ar skaidrojumiem, kurus nevarēju uzklausīt vakar. Un pēc tam pāriesim pie šodienas balsojuma skaidrojumiem. First item is the... Pirmais. Pirmie skaidrojumi būs par eh, rezolūcijas priekšlikumu par situāciju vidusjūrā. Pirmais runātājs ir deputāts Luke uz vienu minūti. Mr. Luke. The next speaker. Nākošais runātājs Nīna Džilla. Džillas kundz, lūdzu. Nākošais runātājs ir deputāta Ferārā. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Šodienas problēmas, kuras izraisa migrācijas plūsmas vidusjūrā, varētu risināt efektīvāk, ja mums būtu holistiska pieeja Eiropas Savienībā šai parādībai ir nospraust ambiciozi mērķi, bet tie ir jāsasniedz, lai nepieļautu stratēģiju atkārtošanos vidusjūrā. Ir eh, jāvēršas pret eh, pārvadātājām, eh, noziedzīgajām grupām, ir arī jāpārskata pieteikumu pieprasījumu kārtība Un par patvēruma tiesībām runājot, Itālijā šobrīd notiek izmeklēšana pār eh, patvērumu piešķiršanas sistēmu. Ir novērots, ka atsevišķi politiķi un nu, organizētā noziedzība piedalās finansējuma saņemšanā. Domāju, ka eh, šī situācija ir jārisina, jāgroza eh, imigrācijas noteikumi. Es atbalstīšu šo rezolūciju. Paldies. Nākošais runātājs. Šulcer kungs. Priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, kolēģis, situācija ar bēgļiem vidusjūras reģionā kļūst ar vien sliktāka. Kara darbība Sīrijā un Irākā, bet arī trauslais ekonomiskais sociālais eh, stāvoklis Āfrikā liek aizvien vairāk cilvēkiem eh, uzsākt bēgļu gaitas virzienā uz Eiropu. Un es to kā delegācijas pārstāvs ļoti labi apzinos. Uh, Mums jāpalīdz cilvēkiem uz vietas, bet arī tiem, kas ir šeit jau Eiropā. Svarīgākais ir tas, ka visām dalību valstīm ir savstarpēji jāatbalsta vienai otru. Tā kā to paredz eh, ES līgums 80. pāns, ir jāsadalā bēgļu plūsmas, jo savādāk tiek pārslogots atsevišķi dalību valstis. Es aicinu komisiju ņemt šo faktoru vērā, izstrādājot uh, patvērumu politiku. Paldies! Is... Um, Paldies. Nākamā runātāja ir Džufrīdas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstīju šo rezolūciju, jo tas ir um, ja, jauns neliels solis uh, imigrācijas problēma atrisināšanā. Mēs nevaram pieļaut, ka uh, šīs ārkārtas situācijas kļūst par ikdienas parādību. Tā ir pretrunīga situācija un tādēļ mums ir jāizmanto šī iespēja uh, rosināt, lai tiktu darīts viss iespējamais. Un uh, Marim Nostrum operācija noslēdzas, bet um, uh, Frontexam tagad ir jāpārņem šis uzdevums un tam ir uh, jāpiešķir līdzekļi, lai varētu uh, strādāt ar šīm um, bēgļu plūsmām Sicilijā un citviet. Mums ir jānodrošina lai arī tiktu sniegta palīdzība izcelsmes valstīm, lai novērš šīs traģēdijas. Tagad vārds Sebastikungam. Paldies priekšsēdētājiem. Mēs nobalsojam pār šo rezolūciju, jo situācija e, imigrantu jomā ir dramatiska. Es nāku no vidusjūras piekrastes valsts. Ir e, vietas, kur šīs situācijas notiek, ir gan Andalūzijas piekraste, gan Baleāru salas, gan Sevilla, un mums ir jākon jākoncentrējās uz šiem jautājumiem un ir jāuzņemas Eiropas Savienībai sava atbildība, tā skaitā sadarbībā ar valstīm, kas ir imigrācijas izcelsme ir jāskata mūsu sadarbības politika, jo tikai tāda, kura realitā, reāli atbalsta e, imigrācijas izcelsmes valstis, palīdzot šiem cilvēkiem uzlabot dzīves kvalitāti, nodrošinot viņiem nākotni, palīdzēs mazināt imigrācijas plūsmas. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs ir deputāte Arno Tī priekšsēdētājiem. Kolēģi, kā citi Nacionālos frontes deputāti, es balsoju pret šo rezolūciju, kas pēc būtības problēmu nirisina. Eiropas Savienība nav spējīga kontrolēt 48 eh, tūkstošus piekrastes un 900 tūkstošus sauszemes robežu Kopš stājies spēkā Schengenas līgums, Eiropas Savienība ir izgāzusies visos pasākumos attiecībā uz ārējo robežu kontrolēšanu. E, nelegālās imigrācijas plūsmas e, caur dienvidu robežu plūst iekšā un pēc tam iz, e, tiek izkliedētas pa pārējām dalībvalstīm ir pienācis laiks izdarīt secinājums pār šīm neveiksmēm un pārtraukt Schengens nolīgumus, lai piešķirtu valstīm kontrolas tiesības pār robežām. Nākošais runātājs ir deputāte Pagar Sartunda, kura nav klāts. Nākošais runātājs ir deputāte Matēra, kura nav klāts. Pāriesim pie nākošā runātāja. Deputāta Mlīna. Paldies, priekšsarētāji. Par situāciju vidusjūrā un vispārīgi Eiropas Savienība pieeja migrācijas politikai atbalstīja savā balsojumā. Migrācijas pamat uh, regulējums ir pareizākais veids, kā Eiropas Savienība varētu pozicionēt sevi attiecībā uz bēgļu plūsmu jautājumu. Tā ir struktūrāla problēma Eiropas Savienībā. Ārējās robežu kontrola un patvērumu politika ir atstājusi lielu ietekmu uz e, migrantu cilvēktiesībām un situāciju vidusjūrā to atkal un atkal mums pierāda katru dienu no jauna. Līdz ar to mums steidzami nepieciešama jauna stratēģija legālai migrācijai. Līdz ar to es iesaku Austrijas valdības priekšlikumu bēgļu plūsmu sadalēji, eh, kas balstītos uz solidaritāti. Paldies! Madam Tomas. Paldies, tālāk Tomasičs kundze. Viņas nav zālē. Kinīčī kundze. Paldies priekšsēdētāji. Ir uh, vispārēja sapratne, ka, lai risinātu ar migrāciju saistītās problēmas, mums ir jāstrādā koordinēti, jālikvidē ir uh, migrācijas cēloņi kā arī nemieri un ekonomiski grūtā situācija šajās valstīs, no kurām vēgļi ir spiesti doties prom, riskējot ar savu dzīvību. Ir nepieciešams arī organizēt efektīvāku patvērumu piešķiršanas sistēmu, un tas ir arī prasīts mūsu apstiprinātajā rezolūcijā. Protams, tā nav pilnīga un izsmeļoša atbilde, bet tas ir pirmais solis uz priekšu, varbūt visliederīgākais, ko parlaments varētu darīt, lai pātrinātu šo pasākumu veikšanu, norādot prioritātes un aicinot komisiju uh, virzīties uz priekšu pa iezīmēto ceļu, tādēļ es atbalstīju šo rezolūciju. Nākamais runātājs ir Zdehovska kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos uh, runāt par vienu ļoti svarīgu punktu. 2013. Uh, gada oktobrī parlaments pieņēma rezolūciju par migrācijas plūsmām vidusjūrā, pēc tam padomu izveidoja atbilstošu darba grupu tika pieņemti vairāk komisijas paziņojumi. Es uh, atbalstu šo rezolūciju, jo tajā ir uh, uh prasīta kompleksa uh, pieeja sarežģītai situācijai, ko mēs varam, um, tātad šādu pieeju mēs varam atbalstīt. Un mana vēlēšanās ir meklēt tādu risinājumu, ko var atbalstīt Eiropas parlamenta demokrātiskās partijas. Ja mēs demokrāti nerunāsim par imigrāciju, tad mēs to atstāsim populistu un nacionālistu ziņā. Paldies un priecīgs Ziemassvētkus visiem. Paldies, Dehovska kungs. Nākamā runātāja ir Moreti kundze. Sī, grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi es vēlējos uh, teikt, paust savu gandarījumu par šo balsojumu. Mums ir nepieciešama integrēta pieeja šai problēmai, kas ar katru dienu tikai samilst vidusjūras reģionā. Mēs piedzīvojam traģēdijas, un visām dalībvalstīm ir jārīkojas kopīgiem spēkiem, jāuzņems kolektīva atbildība, lai novērstu šos dramatiskos notikumus. Mums ir nepieciešama solidaritāte konkrēti pasākumi. Un, protams, ir jārisina problēmas cēloņi. Un ir arī jādomā par legāliem migrācijas kanāliem sadarbībā ar trešajām valstīm. Vidusjūra, kas ir mūsu jūra, tagad ir kļuvusi par kapsētu. Eh, tajā eh, tādēļ eh, valstīm uh, uh, ir jāpalīdz šajā reģionā, jo tās viens pašs vairs netiek galā. Paldies, kolēģi! Tagad pārējā pie Mamikina kunga ziņojuma, un pirmais runātājs ir Jureka kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs nolēmām par to, ka ir jānoslēdz asociācijas nolīgums ar Grūziju, un es atbalstīju šo lēmumu, jo viss, kas stiprina uh, suverenitāti pēc PSRS sabrukuma, ir jāatbalsta, bet man tomēr ir jāpauž protests pret to, ka mēs Grūzijai uzspiežam homoseksuālo ideoloģiju. Grūzijā tūkstošiem Tbilisi iedzīvotāji pret to pauda protestu. Kritizēt Grūziju par homofobiju, tas būtībā ir uzbrukums, eh, jo arī dalību valstīm nav vienotas nostājas un tādēļ nevajag atbalstīt ekstrēmistisko sociālistu nostāju. E, Eiropas Savienības e, dibinātāji to nebūtu atbalstījuši. Paldies! Nākamais runātājs ir Pospišilkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es kā Čehu deputāts no postpadomju valsts, kam ir traģiska pieredze attiecībās ar padomju savienību, es augstu vērtēju to faktu, ka mēs šodien esam atbalstījuši asociācijas nolīgumu noslēgšanu ar Grūziju un mēs paveram uh, ceļu šai bijušai PSRS valstī, kas atradās Krievijas ietekmes sfērā, uh, tāda ceļu uz demokrātiju un tiesiskas valsts stiprināšanu. Un ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienības politika atbalstītu bijušās postpadomju valstis, lai tās kļūtu par demokrātiskām, tiesiskām un pārtikušām valstīm. Nesen mēs sniedzām līdzīgā veidā atbalstu Moldovai, tagad tā ir Grūzija, un es ceru, ka tas uh, nāks par labu Grūzijas tautāju, stiprinot demokrātiju, tiesiskumu, valsts ekonomiku un labklājību. Un Es uh, uzskatu, ka mums ir jāveicina Austruma Eiropas un uh, Centrālā Azijas valstu attīstība. Paldies, nākamā runātāja Ždanoks kundze. Priekšsēdētājs kundze, es balsoju pret šo rezolūciju, jo tā uh, nostāja ir šķelt nevis vienot Eiropu tas, kā mēs attiecamies pret šīm trim Kaukāza valstīm, ir pazemojoša, jo mēs, jāsaka, līdzīga pieeja kā Gruzijai tiek piemērot arī Armenijai un uh, Azerbaidžānai Abhāzija un Osetija tiek nosaukts par okupētām teritorijām, ko, eh, un Krievijai ir pieprasīts eh, tās eh, atbrīvot, kaut gan notiek joprojām šajos reģionos klib, kara darbība un uh, Gruzijas spēki uz, uzbrukts Hinvalī. Un tādēļ apgalvojums, ka Eiropas Savienības austrumu partnerības mērķis ir veicināt labklājību šajā reģionā ir ļoti apšaubāms. Paldies! Next speaker, Peter Jār. Nākamais Pēters Jārs. Paldies, priekšsarētāji. Es balsoju par šo nolīgumu, jo tas ir sākuma punkts. Un kā jau tika sacīts, šis ir vēsturisks brīdis. Kā var uzlabot pasauli? Pasauli var uzlabot eh, ar tirzniecību, ar cieņpilnu attieksmi un balstoties uz uzticēšanos. Un, manuprāt, šis pasākums ir tāds, kas veido uzticēšanos, kas piedāvā valstī alternatīvas un palīdz uzlabot pasauli kopumā. Līdz ar to um, man šis uh, ir kā viens solis tālākai uz asociāciju līgumu slēgšanai, kur mēs varam īstenot ne tikai savas politiskās, bet arī ekonomikas uh, pamatvērtības uh, dotajā reģionā. Paldies! Paldies Jāra kungam. Hanan kungs tālāk. Paldies priekšsēdētāji. Nevajadzētu Ukrainas krīzes uh, situācijai aizēnot Putina atbalstītāju revanšas. Krievija okupē daļu no suverēnas valsts, bet šeit ir runa arī par aneksiju. Ja es varu atsaucies uz 19. gadsimta eh, analoģiju, tur mēs redzam konfliktu eh, starp tiem, kuri izvēlas demokrātiju, un tiem, kas izvēlas pretēju virzību. Tie, kas vēlas liberālu savienību, un tiem, kas vēlas autokrātisku savienību. Šeit runa par taisnīgumu. Lai nav tā, ka valdības pašas izdomā e, taisnīguma principus, nebalstoties uz neatkarību. Protams, ka Gruzijas iedzīvotājiem, Ukrainas iedzīvotājiem un jebkur cits valsts iedzīvotājiem pašiem ir e, jāizvēlas. Bet ja viņi paši izvēlas virzīties rietumu virzienā, tad mums viņi ir jāatbalsta. Un es nedomāju Eiropas Savienību, es domāju visu Eiroatlantisko Savienību. Thank you. Next speaker is Mr. Ulf. Paldies tālāk, Vulfkungs. Paldies priekšsarētāji. Kārtējo reizi šeit deputāti ir balsojuši par rezolūciju, kas palielinās neokoloniālismu Eiropas Savienībā un imperialismu atbalstītāji šeit eh, parlamentā ir panākuši savu. Šos Ziemassvētkos tas būtu smieklīgi, ja tas nebūtu tik nopietni. Manā vēlēšana iecirknī ir Stokpols pilsēta, kur tūkstošiem iedzīvotāji nevarēs paēst, nevarēs apkurināt savas e, mājas un meklēs pārtiku dažādās palīdzības organizācijās. Bet mēs e, Eiropas Savienības līdzekļus atdodam diktatoriem un birokrātiem Gruzijā ar šādu nolīgumu palīdzību. Jūs paņemat ēdienus un naudu no maniem vēlētājiem, lai atdotu e, mantkārīgajiem Gruzijā. Es kopā ar savu partiju UKIP esam pret to, jo mēs neticam Eiropas Savienības imperiālismu idejām. Mēs neuzskatām, ka ir jādod eh, bagātajiem to, kas atņemts nabagajiem. Es nedomāju, ka mūsu Stokvils iedzīvotājiem eh, ir nepieciešams eh, trūcīgs Ziemassvētku tikai tāpēc, ka Gruzijas bagātajiem gribas vēl bagātākus Ziemassvētkus. Priekšsēdētāji, nākamais Šons Kelijs. Paldies, priekšsarētāji! Es ar prieku atbalstīju šo rezolūciju. Šis ir ļoti nozīmīgs brīdis, un to apliecināja arī esošais un bijušais eh, Gruzijas eh, prezidents, kurš bija klāt. Lielākā daļa balsoja par šo asociācijas nolīgumu. Protams, ka ir tādi, kas bija pret to, viņiem ir tiesības uz savu viedokli, bet vairākums pateica savu vārdu. Un tāpat arī Gruzijai ir savas eh, tiesības īstenot demokrātiskās eh, tiesības virzoties uz rietumiem, nevis ļaut sevi nožņaukt austrumos. Un tāpēc šeit Eiropas parlamenta līmenī eh, balsojums parāda un apliecina mūsu vēlmi redzēt visus cilvēkus brīvus, ka visas valdības var savā valstī lemt pašas, uh, un to mēs atbalstīsim visā pasaulē. Šī ir laba diena Gruzijai un laba diena Eiropas Savienībai. Paldies! Priekšsarētāji, paldies, Kelīkungs! Ejam tālāk pie nākamā ziņojuma. Andreja Mamīkina eh, kunga ieteikums par asociācijas nolīgumu ar Grūziju. Pirmais ir pospešilkums paní prezidentko já jsem svůj postoj již. paldies priekšsēdētāji es jau paudu savu viedokli iepriekšējā runā es tikai gribu piebilst ka labi ka šajā uh, re, uh, nolīgumā ir ne tikai runa par ekonomiku brīvo tirzniecību un muitu bet arī par tiesiskuma stiprināšanu Gruzijā par to, par iepirkumu konkursu organizēšanu un tam līdzīgiem jautājumiem. Esmu bijušais Čehijas tieslietu ministrs un es zinu, ka asociācijas nolīgums attiec ne tikai uz ekonomiku, bet arī uz citām jomām, piemēram, demokrātiskas sabiedrības attīstību un tiesiskuma stiprināšanu. Paldies, un pēdējais runātājs ir Koburna kungs. I voted against it. Es balsoju pret asociācijas nolīgumu ar Grūziju. Eiropas Savienība iejauk piecās bijušajās PSRS valstīs un ir izraisījusi krīzi Ukrainā. Un tagad Eiropas Savienība iejaucas arī Grūzijā šo asociācijas nolīgumu. 2008. gadā Grūzija karoja ar Krieviju un UKIP uzskata, ka Eiropas Savienība kurina šo konfliktu atkal no jauna. Krievija un tās vadošās, eh, vadošā loma šobrīd ir eh, tādā grūtā brīdī, un tādēļ eh, nevajag provocēt Putina kungu. Baronesa Aštona ir uh, ir uh, bīstama amatiere un viņa ir metusi kara ēnu pār Eiropu. Un tas notika vēl pirms uh, rubļa uh, kursa katastrofālas krišanās. 2014. gads ir uh, ievadījis Eiropas Savienības impēriju, impērijas veidošanu un ir ļoti bīstam provocēt Krievijas lāci. Godātie kolēģi, saka priekšsēdētāji, šās sēdes protokols tiks iesniegts.